Η κυρία Πρόεδρος. Αρχίζει η συνεδρίαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τα συνοπτικά... Atsākam plenārsēdi. Vakardienas um, protokols ir izdalīts, vai kādam ir kādi komentāri? Šķiet, ka nē. Tātad pieņemam vakardienas protokolu. Tagad izskatīsim mutisko jautājumu, kas tiek uzdots komisijai par kultūras lomu Eiropas reģiona attīstībā. Vispirms uzklausīsim Pakas kundzi, kā jautājuma autori. Jums vārds uz divām minūtēm, lūdzu. Mēs tiekamies neparastā laikā, bet eh, laikā arī nebūtu. Eh, mūsu jautājums eh,